esam uh, saņēmuši lūgumu attiecībā uz delegācijas pārstāvja maiņu, un protokolā, šī sēdes protokolā uh, būs informācija par to, ar ko ir paredzēts aizstāt uh, vienu deputātu.